Darba kārtības punkts ir komisijas priekšētājs vietnieks Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas eh, paziņojums par stāvokli Ēģiptē. Un pirms dod vārdu Mogherini kundzei, ņemot vērā, ka ir jau visnotaļ vēls, informēšu deputātus, ka nepieņem zilās kartītes jautājumus un nebūs brīvā mikrofona procedūras. Lūdzu, Mogherini kundze, par stāvokli Ēģiptē. Šobrīd ir visnotaļ simbolisks brīdis. Pirms četriem gadiem e, Ēģipte bija uz revolūcijas sliekšņa, tās iedzīvotāji pieprasīja taisnīgumu un gluži vienkārši arī pārtiku un e, dažādas tiesības. Eiropas Savienība ir stāvējusi blakus eh, Eģiptes iedzīvotājiem, atbalstot viņu demokrātiskās prasības, un šodien, četras gadus vēlāk, mēs redzam, ka joprojām turpinās politiskās pārējas posmas. Pēc Morsī kunga gāšanas joprojām Eģiptē mēs gaidām parlamentāras vēlēšanas, kas notiks martā, lai būs būtisks solis uz priekšu. Ir spērti jau divi soļi. Eģipts ir izstrādājis konstitūciju un ir ievēlējusi jaunu prezidentu. Abi šie soļi tika uh, novērēti no Eiropas Savienības puses. Maijā notika prezidenta vēlēšanas un tur piedalījās, kā novērētoja arī delegācija no Eiropas Savienības. Uh, un mēs redzam, ka rekomendācijas ir ņemtas vērā, it īpaši attiecībā uz gaidāmajām parlamentu vēlēšanām, bet joprojām ir zināmas grūtības un esam nolēmuši nenosūtīt pilnu misiju, bet nosūtīt nelielāku ekspertu misiju. Šīs misijas mērķis būs novērtēt eh, vēlēšanu gaitu un ziņot par uh, vēlēšanu kampaņu un politisko vidi. Saņemtā informācija ļaus konstruktīvi runāt ar Eģiptes varas iestādēm par nepieciešamajām reformām. Bet demokrātija nav tikai vēlēšanas, mēs to visu labi apzināmies. Parlaments ir būtisks, lai būtu likumdevējs un risinātu dažādas būtiskas uzdevumus, it sevišķi arī tiesību aktu pieņemšanu attiecībā uz NVO un citām lietām. Parlamenta vēlēšanas ir arī būtisks solis uz priekšu, lai panāktu uh, politisko iesaisti, nodrošināt pamatiesības un brīvības, nodrošināt ekonomiskās reformas, kas būtu pieņemamas visai sabiedrībai. Atklāt politiskā iesaisti un diskusijas samazinās radikalizācijas risku. Vēl viens izaicinājums ir tas, ka ir ļoti smaga drošības situācija aiz Sinai reģiona. Mēs atbalstam Eģiptās cīņā pret teroristiem, uh, šajā valstī nav vietas uh, vardarbībai, un mēs šobrīd pētām iespējas, kā veicināt dialogu par drošību un cīņu ar terorismu. Tas ir gan mūsu interesēs, gan Ēģiptes interesēs. Ņemot vērā, vērā visnotaļ trauslo situāciju visā reģionā, mēs priecājamies par to, ka Ēģipte ir tik būtisks reģionāls spēlētājs. Tas it īpaši ir bijis nozīmīgi vasarā, panākot uguns pārtraukšanu Gazas joslā un veicinot sarunas starp palestīniešiem un Izrēlē, Izrēlas pusi. Un arī nesen Kairā notikušajās sarunās. Ēģipte veidojas kā būtisks ārpolitikas spēlētājs Ārābu līgā, Afrikas Savienībā un Aizsahāras Āfrikā, it īpaši saistībā ar jautājumu par Nīls ūdeņiem un starptautiskajā dialogā par Sudānu. Eģiptei nepieciešams risināt arī ekonomisko situāciju, kas ir visnotaļ sarežģīta. Jauno varas iestāžu spērties soļi iet pareizajā virzienā, ir samazināts subsidijas un ir liela apmēra infrastruktūras projekti attiecībā, piemēram, uz Suecas kanālu, un mēs turpināsim atbalstīt Ēģipti, risinot sociālo-ekonomiskās eh, reformas. Un tas tiks darīts arī starptautiskas konferences ietveros martā. Mēs atbalstam Ēģiptes centienus sociālo-ekonomiskajā jomā, lai uzlabotu uh, dzīves apstākļus eh, vismazāk aizsargātajiem Eģiptes iedzīvotājiem. Šie izaicinājumi un vēl joprojām notiekušais politiskais pārējais posms nedrīkst mazināt cilvēktiesības. Eģiptei ir jārisina cilvēktiesību situācija, tostarp eh, domājot par to, kā pieņemt atšķirīgus viedokļus un nodrošināt pulcēšanās un eh, runas brīvību. Par šiem jautājumiem mēs esam prasījuši progresu jau sen, bet mēs esam ne to novērojuši. Pagājušajā gadā mēs uh, vērsāmies pret šo nav, uh, nāves sodu piespriešanu vairāk kā simts iedzīvotājiem. Profesionāli un neatkarīgi tieslietu sistēma ir nepieciešama, nepieciešama lai varētu darboties valsts iestādes. Uh, Vēl viena liela satraukuma rada tas, ka ir visnotaļ liela atbildības trūkums. Tas tiek vērsts pret dažādiem cilvēkiem, kas ir atšķirīgās domās nekā valdošās varas iestādes, tiek šādi cilvēki tiesāti militārajās tiesās, un viņi tiek pakļauti jauniem pretterorismu likumu Eh, prasībām. Mēs par šiem jautājumiem runājam, satiekoties ar Eģiptes kolēģiem, un es vēlos teikt paldies īpašiem pārstāvim cilvēktiesību jautājumos Tavrusam Libermanis, kurš runā ar Eģiptes varas iestādēm par šiem jautājumiem un runāja par tiem arī abās reizēs, kad devās uz Eģiptes pagājušā gada laikā. Vienīgā iespēja ir turpināt runāt ar Eģipti un atbalstīt tās pārēju pēc iespējas progresīvāk. Eģipte ir viens no būtiskākajiem mūsu partneriem un būs daļa no mūsu partnerības kaimiņa attiecību politikas pārskata. Ir jāpaskata šis plāns atspoguļojot arī to, kā dzīve, eh, situācija ir dzīvē. Mēs uzraugam patreizējo situāciju, uzraugam konstitūcijas īstenošanu un ņemot vērā gaidāmās parlamenta vēlēšanas, uzraugam arī preses un plašsaziņas līdzekļu brīvību. Mēs palīdzēsim Ēģiptē arī veikt ekonomiskās reformas un tās cīņā pret drošības apdraudējumiem un iesaistīsim Eģipti arī mūsu pašu centienos un cīņā pret draudiem, kas ir vērsti pret mūsu drošību. Paldies! Grācie, viceprezidente! Lielas paldies! Prēdes kungs, nākamais runātais. Paldies priekšsēdētāji, paldies augstā pārstāvi. Vispirms es gribētu izteikt dažus komentārus par Tautas partijas grupas pozīciju šajā jautājumā. Un mēs kopā citām politiskām grupām esam vienojušies par rezolūcijas tekstu Mums ir ļoti garš, ļoti detalizēts teksts, tāpēc ka mēs gribējām ietvert tur visu, kas ir noticis um, kopš 2014. gada jūlija. Tas ir laiks, kad mēs pieņemam iepriekšējo rezolūciju par Ēģipti un situācija ir mainījusies. Arī šobrīd diezgan grūti ir dab, iegūt tādus precīzi statistikas datus. Mēs cenšamies likt visu pareizajā kontekstā. Vispirms mēs gribam turpināt uzturēt attiecības ar šo valsti. Gribam kopā cīnīties pret terorismu. Eģipte ir ļoti svarīga partneru valsts. Eģipte ir ļoti liela ģeopolitiska loma miera procesa nodrošināšanā tuvajos austrumos. Nākamais punkts. Šeit šī pāreja uz demokrātiju. Mēs šo pāreju atbalstam. Mēs gribam, lai tiktu ievērota likuma vara, pamatiesības un brīvības, un tas ir ļoti svarīgi arī Eģiptes iedzīvotājiem, tas ir svarīgi. Un tad es domāju, ka mums vajadzētu ļoti uzmanīgi arī sekot konstitūcijas īstenošanai. Konstitūcija tika pieņemta apmēram pirms gada. Šī konstitūcija ir labāka nekā visas iepriekšējās, bet eh, šai konstitūcijai jābūt eh, daļai no likumdošanas kopuma, tāpēc arī vēlēšanas, kas tuvojas, ir tik ļoti svarīgas, un es arī aicinātu eģiptiešus. Uh, īstenot rekomendācijas pēc, pēc pēdējās eh, novērošanas misijas, ko vadīja mūsu kolēģis Mārio David. Un eh, arī gribēju runāt par nevalstiskajām organizācijām. Es zinu, ka attieksme pret NVO ir pretrunīgs jautājums Eģipte, tomēr es gribētu aicināt eh, Eģiptes iestādes atvērti un piesardzīgi strādāt ar NVO un neizmantot represīvu toni. Paldies! Bostināro kungs. Es gribētu aicināt visus uh, ievērot reglamentā paredzēto runāšanas laiku. Mēs esam tā ļoti iekavējuši mūsu plenārsēt. Bostināro kungs, godājumie kolēģi. Šī, šo dienu ir vērts atcerēties augstā pārstāve šajā parlamentā. Ir strādājusi vairāk kā septiņas stundas, viņa ir izrādījusi savu cieņu parlamentam, un mēs to augsti vērtējam. Pāriešu uz rumāņu valodu. Eģipte ir ļoti svarīga valsts, ļoti svarīga valsts Eiropas Savienībai, un tas jau šeit izskanēja, un vēlreiz gribu to pasvītrot. Mums ir jāatceras īpašā loma, ko Eģipte spēlējas gazas konflikta noregulēšanā. Mēs atceramies mūsu iepriekšējo sadarbību, vēršoties pret eh, draudiem šajā reģionā. Eiropas Savienība ir ieinteresēta modernizācijas un demokratizācijas procesos Eģipte, un ne tikai Eģiptē, arī blakus esošajās valstīs. Mēs ļoti ceram, ka šīs valsts virzīsies progresa virzienā. Uh, Mēs esam noraizējušies par cilvēku, situ, cilvēku tiesību situāciju, par um, pamatbrīvību neievērošanu. Mēs saprotam, ka situācija ļoti komplicēta, ir arī terorisma draudi. Situācija pēc revolūcijas mēs arī izpratni arī skatāmies uz šo situāciju, vēl ņemot vērā e, iepriekšējos uzbrukumus Parīzē Uzskatām, ka ir jāatbalsta mūsu centieni attiecību uzlabošanā, jo īpaši, ja mēs gribam, lai būtu pasauli, kas ir mierīgāka, bez terorisma draugiem. Parlamenta vēlēšanas mēs gaidījām jau ilgāku laiku, mēs cerējām uz demokrātijas uzlabošanos, ļoti ceram, ka būs brīva piekļuva vēlēšanu kabīnēm un vēlēšanu uh, iecirkņiem. Arī Eiropas parlamentam vajadzētu stiprināt sadarbību ar Ēģiptes parlamentu, lai garantētu notikumu virzību un sekošanu tiem. Tālāk Tānok kungs. Um, prezidents Mūbaraks ir bijis ļoti daudz pārmaiņu priekšgalā. Pēc Morsī kunga mm, noņemšanas no āmata uh, pēc februāra un rieģējot uz virzību, kurā viņš veda valsti, mēs atkal atgriežamies pie stabilitātes iezīme. Mēs e, esam redzējuši arī konstitūciju, referendumu, Alsīsī ievēlēšanu par prezidentu un parlamenta vēlēšanas, kas ir paredzētas. Tas ir ļoti atbalstāmi bet jāsaka, ka tas ir tikai ceļojuma sākums, tas vēl nav gala mērķis, ir jārisina iekšējie jautājumi, Eģiptē ir jākļūst par pluralistisko arābu demokrātiju. Uh, mana grupa atbalsta situācijas um, uzlabošanos, <clears throat> arī, uh, arī koptas kopienas sakarā tomēr ir jārunā par tālākiem uzlabojumiem. Brīvība, izteiksmes brīvība, tiesības uz protestēšanu Tie ir demokrātijas pamata elementi, kas ir jārespektē. Un šeit ir ļoti liels eh, iedzīvotājs skaits, kas ir eh, tiesāti un tiesāti bez, bez pamatojuma, un tas izraisa bāžas. 2014. gads un kopš jūlija e, ir apmēram 14 protestētāji, kas ir nogalināti, daudzi ir ieslodzīti cietumā, ir arī uzbrukums mēdiem, un um, viens no maniem vēlētājiem ir arī notiesāts in absentia, un tagad viņš nevar uzsākt nekādu darbību nekur šajā reģionā, jo viņš ir notiesāts. Uh, mums ir jāturpina atbalstīt eh, Eiropa, eh, Eģiptes lomu, kā reģionālā līdera lomu, un jācenšas kopīgi meklēt risinājumus eh, piemēram, risinājums ar, attiecībā pret Lībiju, jā, arī jācīnās kopā pret terorismu. Un, ja mēs sadarbosimies, tad mēs iegūsim ļoti daudz no sadarbības ar šo lielisko valsti. Un es ļoti ceru, ka šajā parlamentā mēs sniegsim vajadzīgo atbalstu Eģiptei pārējai uz demokrātiju, kas ir liels izaicinājums. Paldies! Paldies! Tālāk Van Bālenkungs. Paldies priekšsēdētāji! Eģipte ir eh, arī apņēmusies virzīties eh, noteiktā virzienā saskaņā ar mm, jauno konstitūciju, kas ir labāk par iepriekšējiem. Arī cilvēktiesībām tam ir ierādīta noteikta vieta, arī ir, ir regulēts vienlīdzīgs jautājums ar vīriešiem sievietēm. Tagad Eģiptē ir jāizterno tās saistības, ko pat ir uzņēmusies. Es piekrītu visiem iepriekšējiem runātājiem par to, ka mums kā Eiropas eh, Savienībai ir jāatbalsta tie cilvēki, kas cīnās par brīvību demokrātiskā veidā, un um, mēs izsakām bāžas uh, par šo nepamato tiesāšanu. Un uh, turpinot Tanuku teikt, to Eģiptē ir jāturpina svarīga, uh, savu svarīgā loma šajā reģionā, tad pēc prezidenta vēlēšanām ir parlamenta vēlēšanas, un ļoti labi, ja šīs vēlēšanas notiks brīvā gaisotnē, kas ir svarīgi demokrātijai. Skatīsimies, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu Eģiptei cienīt cilvēktiesības. Varbūt caur kaimiņa attiecību programmu, varbūt kopā ar augsto vērstāvu mēs varētu darīt, padomāt, ko varētu darīt, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju. Matijas kundze. Uh, paldies, priekšsēdētāja, prie, uh, priekšsēdētāja vietniece kundze. Uh, šeit situācija ir tāda, ka Ēģipte iet cauri nu, sarežģītiem procesiem, un mm, mēs arī cenšamies identificēt šos draudus, kas um, apdraud demokrātiju, piemēram, preses, preses un um, izteiksmes brīvība dažkārt ir apdraudēts. Mums ir jāņem vērā pagātnes mācības, katrs četrus gadus notiek kaut kāda krīze šajā reģionā un lūk, kādas tad ir mūsu mācības gūtās Eģipte ir pieņemama tikai tie procesi, kurus atbalsta Eģiptes iedzīvotāji. Eiropas Savienība varētu iesaistīties, iejaukties kā starpnieks ar mērķi veicināt sociālā miera atjaunošanos. Notiek vēlēšanas, tā ir virzība labā virzienā un eh, tas ir jādara kopā ar, Eiropa, ar Eģiptes iedzīvotājiem. Kopā mēs strādāsim ar viņiem, un kā jūs teicāt, arī priekšsēdā vietniece kundze, eh, ka mums ir jāat, jārespektē eģiptiešu kapacitāti un spēju un vēlmi lemt savu nākotni. Paldies! Eh, augstai pārstāvjai par to, ka jūs tik ilgi strādājat ar mums šajā tā. Lielas paldies, mēs ceram uz jūsu atbalstu arī turpmāk. Sargentīnī kundze. Dank u, voorzitter. Vier jaar... Paldies, priekšsēn. Pirms četriem gadiem eģiptieši atbrīvojās no diktatora Mubāraka. Mēs šeit parlamentā to apsveicām pat nedomājot par to, kādēļ vai kādā veidā šis prezidents tik ilgi varēja noturēties pie varas. Tad tika ievēlēts Mursī. Vēlēšanas bija taisnīgas, vairāk vai mazāk, varbūt nepilnīgi mūsu izpratnē. Mēs arī sacījām, ka neesam apmierināti ar Mursī, bet labi, viņš tika ievēlēts. Tad viņš eh, pats sev piešķīra eh, ārkārtas pilnvaras ar ko mēs, protams, nebijām apmierināti. Reakcija bija militārs apvērsums to, šis parlaments redzē, nevēlējās redzēt, kaut gan daži teica, daži pat par to priecājās. Un tagad <clears throat> mēs redzam militāro režīmu. Es nesaku, ka pagātnē bija labi, e, ka mums ir vajadzīgs atkal Mubaraks vai Mursīs, taču Ja paraugamies, kāda bija šī debata pirms pusgada un tagad, ka Eģipte ir mūsu partners, mums ir jācīnas eh, uh, kopā pret terorismu, ņemot vērā Parīzes notikums, ir tīpaši un tā tālāk, un tā joprojām, dāmas un kungi. Man tas liekas šokējoši. Nevar būt tā, ka mēs uh, baiļu dēļ, labi, ir pamats bailēm, uh, sacīsim, ka eģiptiešiem nav tiesības būt brīviem, jo gal galā nebija tik slikti, ka Mubaraks e, nodrošināja mieru e, šajā valstī. E, un Alsīsī ir Mubaraks 2.0. Cilvēktiesība aktīvisti tiek apcietināti. Mums šeit parlamentā jāsaprot, ka cilvēktiesība aktīvisti e, ar viņiem tā nevar apieties. E, nākamais, kas taldo? Paldies! priekšsēd. Ēģipte ir e, Āfrikas ziemeļ ļoti nozīmīga valsts, ir runa par izteikšanās brīvību, um, tiesiskumu, uh, pulcēšanās brīvību, pilsoniskām, politiskām tiesībām. To nedrīkstam aizmirst. Un mums ir jābūt kā spogulim, kas parāda Eģiptei tās patieso situāciju un pauž konstruktīvu kritiku. Taču tomēr Eģipte ir arī partners ciņā pret terorismu vai arī strādājot pie pamiera starp Palestīnu un Izraēlu. E, valsts ir sociāla un politiski e, nestabila situācija. Mums jādara kaut kas, lai atbalstītu sociālas un uh, reliģiskās minoritātes. Nedrīkstam zaudēt dinamismu īpaši raugoties uz drīzajām vēlēšanām, kurām ir jākalpo par stimulu mums uh, vidusjūras partnerībās jomā strādāt nenogurstoši. Kritiku nedrīkst taupīt, ja tā ir pamatoti. Un šovakar arī mums ir jābūt vienotiem par to, ka brīvības vēsmām, kas pēc revolūcijas e, sagrāb valsti, ir um, jātiek atjaunotām. Priekšsēd ir tāds islams, ko mēs atzīstam, kas saka, ka valsts likumi ir pāršāriet, bet tad ir islamisti, kas nacionāls uh, tiesības neatzīst e, uh, un umu uh, atzīst pa visaugstāko par visiem, un šie islamisti ir pasludinājuši mums kāru. Debats tikai sākšās Eiropas eh, Savienība. Tad, tad Sīrijā eh, un Lībijā un Libānā un citur eh, mērnie spēki ir sagrauti, kas tagad redzam katastrofu, kas ir radusies tā rezultātā. Paraudzīsimies kaut vai cik Francijas valdība ir paralizēti, eh, paralizēta eh, cīnoties ar trim teroristiem. Pēdējo 18 mēnešu laikā redzējām daudz eh, nogalinātos Eģiptē. Al-Sisi ir sacījis, ka islāms ir no vārdarbības jāatbrīvo. Dāmas un kungi, šeit plenārsēdē ērti papļāpāt tas nav sarežģīti un dot visiem jauks padoms. Bet mums ir jāsaprot, ka šeit ir politiski e, atšķirības, un e, šeit nerunāju par emocijām, par manipulācijām, par infantilizāciju. Nē, mums ir jāaizturs atbildīgi, un mēs suverenitātes aizstāv esam atbildīgi. Mēs gribam, lai cilvēki varētu dzīvot e, mierā un savu kultūru kopt. Paldies, nākamā Gabrielas kundze. Augstā pārstāve, godējumie deputāti, šeit mēs runājam par valsti, kas spēlē stabilizācijas lomu arī um, vidus jūrā. Es gribētu runāt par pieciem elementiem. Vispirms par uh, konstitūciju, par fundamentālām vērtībām un tiesībām. Mēs zinām, ka uh, šo principu nosaukšana nav pietiekama, ir nepieciešams konkrēti rīcības un jātur arī solījums, kas dots vēlētājiem. Un ir tiešām svarīgi, lai iestādes respektētu konstitūciju otrs, um, preses brīvība, um, ne, ne stabilitāte, nekāda stabilitāte, nekāda brīvība nav saistīta ar situāciju, kad um, presa tiek apspiesta, ir jābūt plurālismam un jā, jāvada dialogs iekšā sabiedrībā. Tāds dialogs arī palīdzēs pārvarēt polarizāciju polarizāciju. Treškārt, mums šķiet, ka ir jābūt arī starp reliģiju dialogam, tas arī atbalstīs <clears throat> plurālismu un es uh, uh, uzskatu, ka būtu jāatbalsta iniciatīva, kas uh, palīdz virzīt reliģisko toleranci. Ceturtais - sievietes. Bez sieviešu piedalīšanās demokrātija nav iespējama, ir jāgarantē sieviešu tiesības, jāperet vardarbību, jāvēršas un jāiesaista lēmumu pieņemšanā. Un jābūt šeit konkrētām iniciatīvām ar rezultātu, ar vīriešu piedalīšanos <clears throat> un visbeidzot uh, cīņa pret cilvēku ties, tirzniecību. Tas ir milzīgs izaicinājums <clears throat> un Šeit mēs varam sadarboties, mums ir instrumenti, un tagad jāpadara tos par operatīviem. Lūk, šie izaicinājumi tie ir daudzi. Mūsu atbalsts ir jāsniedz, ir jāstiprina institūcijas, arī pilsoniskā sabiedrība, un bez tā nav iespējams nodrošināt ilgspējīgu stabilitāti. Paldies! Hauja kungs nākamais priekšsēd. Es atzīstu, ka Eģipte ir svarīgs partners Eiropas saimnībai bet šovakar mēs debatējam par rezolūciju, kas ir apzināti kritiski vērtē Ēģiptu, un mēs gribam, lai mūsu kritika cik saklausīt. Valsts tur ieslodzījumā 10 tūkstošiem cilvēku. 2014. gadā 10 tūkstoši cilvēku ir uh, e, sabotāžu, terorismu un citu apsūdzību uh, e, rezultātā ieslodzīti. E, tā nav demokrātija, tas nav tiesiskums. Eģiptes varas iestādes saka, ka šis nav laiks uh, prasīt. Uh, e, cīnīties pret um, nāsodu, taču vairāk nekā tūkstoši uh, uh, gāstā prezidenta Mohamed Marsī uh, atbalstītāji jau ir uh, nogalināti. Te nav jautājums par piekrišanu vai nepiekrišanu bijušiem prezidentam, uh, bet mēs nevaram nekādā gadījumā atbalstīt nāsodus. Tā tas vienmēr bijis un tāds vienmēr būs. Uh, Tas viss nodara lielu kaitējumu Eģiptes startotiskai reputācijai, kā arī trīs Alžazīras žurnālisti e, turpinātā taisa ieslodzījums. Nekādu to nevar attaisnot. Un e, pēc tam, ka augstākā tiesa ir e, pēc e, uz procedūras pārkāpumiem pamata viņu e, ieslodzījumu atzinus par e, nepamatot, viņiem būtu jātiek atbrīvotiem. Un uh, arī seksuālās tiesības, kā viss cits eh, eh, cilvēktiesības ir jātiek respektēts. Visbeidzot, priekšsēd eh, par nevalstiskām organizācijām mums ir jāgādā, lai starptautiskām organizācijām un donoriem būtu brīva iespēja darboties valstī, veicinot Eģiptes brīvu, Eģiptes sabiedrībai brīvas debats un diskusijas partnerībai ir jābūt patiesai. Demesmakera kungs nākamais. Paldies priekšsēd. Havita kungs, eh, jūs pateicāt daudz ko, ko arī es vēlos teikt. Trīs no mūsu eh, bijušajiem kolēģiem sēž cietumā. Es senāk biju žurnālists un es atkārtošu, cik bieži tas būs nepieciešams. Cilvēki nedrīkst tikt ieslodzīti. Viņiem, viņi ir tikai darījuši savu darbu, viņi ir jāatbrīvo. Punkts. Beigas šie apšaubāmie e, likumi, kurus Al-Sisi režīms ir ieviesis, pilsoniskās brīvības ir vēl vairāk sašaurinājuši. Tagad tiesas var pēc vismazākiem norādījumiem apcietināt cilvēkus, un to leģitimē ar cīņu pret starptautisko terorismu un islamismu. E, tā ir svarīga cīņa, bet vai tiešām e, šāds mērķis attaisnojam kādas līdzekļas? Tādēļ es priecājos, ka cilvēku tiesības šeit e, tiek uzsvērts, un parlamentu vēlēšanām martā būs ļoti liela nozīme. Jučuk kungs. Priekšsēž kungs, e, vicepriekšsēdz kundz, mēs šodien runājam par situāciju Eģiptē pēc tam, ka valstī ir pieņemta jaunā konstitūcija, un referendums par konstitūciju bija būtisks solis politiskajā procesā. Eiropas Savienība atbalstīja šo procesu. Prezidenta vēlēšanas jūnijā, diemžēl, nav bijušas solis stabilitātes virzienā. Vārsts iestāžu rīcība ir nesamērīga. Daļa sabiedrības uh, nevar piedalīties politiskajās norisēs, tai eh, šāda dalība ir liekta. Uh, un tiek izpildīti daudz nāsodi, cilvēktiesības pārkāps, nav nodrošināta uh, eh, viedokļu izteikšanās brīvība, žurnālisti un protestētāji tiek aizturēti, tas viss destabilizē demokrātisko procesu, kā arī sociālo un ekonomisko jomu. Tās viss ir negatīvas uh, tendences, un tomēr Eģipte ir uh, nozīmīga reģionāla loma, mums ir jāredz, ka tā var būt vidutājs. Uh, lai eh, izbeigtu eh, eh, naidošanos starp Gāzu un Izrēlu vai arī atnest mieru Sīrijai. Arī starp Etiopiju un Somāliju. Un arī donoru konferences tiks organizēta. Mums ir jāgādā, jāuztur dialogs ar visu Eģiptes sabiedrību. Paldies, priekšsētāji, tie, kas <clears throat> runā preti, tie cīnās pret demokrātiju, ir jāsniedz atbalsts, gan sociālais, gan kulturālais, tas jāsniedz no Eiropas institūciju puses, tas ir jādara brīvības garā, runājot par ārējo politiku un attiecības ar Lībiju, šeit ir jānosoda barbaristisko fundamentālistu rīcību. Un, musulmaņi, kas ir opozīcijā un preces apspiešana, arī masveida eksekūcijas nav pieņemams. Attiecībā uz iedzīvotājiem mums ir noteikti jāatbalsta šī valsts un jāņem vērā reģionālā dimensija, arī kulturālās aspekts. Ēģipte varētu būt arī dialoga veicinātājs, īpaši šeit ir jārunā par Izraels-Palestīnas dialogu. Uh, Un šeit ir kopā ar šo valsti jāstrādā pie kopīgās attīstības programmām visās vidusjūras teritorijas. Žolī kundze. Priekšsēdētāja kungs, augstās pārstāvs kundze, darbie kolēģi, šī nav pirmā reize, kad mēs šeit diskutējam par situāciju Ēģiptē, diemžēl. Uh, Un, eh, <clears throat> lai arī šeit mēs runājam par pārēju uz demokrātiju, šomēr, tomēr situācija <clears throat> pasliktinās. Ēģipte e, ir 15 eh, tūkstoši politisko ieslodzīto, 147 ir eh, arī mūsu kolēģi. Un, uh, Es varu tikai nosodīt eh, šo tiesu sistēmu, kā tas eh, darbojas, kā tā darbojas Eģipte. Šeit eh, tas tiek izmantots aklā veidā kā instruments, lai diskriminētu cilvēkus. Un šeit ir izveidota arī korupcijas sistēma, kas ir ļoti sarežģīta, tiek arī apspiesti arī mierīgie aktīvisti. Uh, ir cilvēki, kas ir nosaukti un kas ir eh, ieslodzīti cietumā uz 23 mēnešiem. Un eh, tas eh, tāpēc, ka viņi nevēlējās samierināties ar esošo režīmu. Eģiptē ir ātri jāatrod ceļš uz demokrātisko pārēju pretējā gadījumā cerību gars un revolūcijas noskaņojums aizies nebūtībā. Bašīrs nākamais. Paldies priekšsēdētāji. <coughs> Ēģipte joprojām e, nav atkopsies no arābu pavasara. Turisma industrijā tas ir ļoti jūtams joprojām. Es to varu apliecināt, nesen apmeklēju šo valsti. Ja kāda nestabilitāte draudi turists attur un palielina nabadzību un bezizēju. Diemžēl šī tautsēmniecības nozara tagad ir sagrauta <clears throat> Daudzie nav sodi pret 188 apsūdzētiem, tā skatā žurnālistiem, politiskiem pretiniekiem un eh, nevardarbīgiem protestētājiem. Eh, neko nav paldzējis šajā sakarā. Freedom House eh, labi pazīstama starptautiskā organizācija ir sastādījusi ziņojumu, kas apliecināja, ka Eģipte ir viena no nebrīvākām sabiedrībām. Uh, tajā nav politisko un pilsonisko brīvību. Cita organizācija Open Doors um, pauž, ka Eģiptē nav nekādas uh, reliģijas brīvības. Mēs tagad uzzinām uh, šokēti, ka diktators uh, Hosnijas Mobaraks ir uh, atzīts par uh, nevainīgu uh, simtiem protestētāju nogalināšanā, kā arī e, korupcijā. Eģiptes um, darbība attiecībā uz kaimiņiem valstīm, īpaši Eģipti, ir e, šausminoša. Tā neļauj Nīla ūdeņus, uh, um, ūde, Nīls ūdeņus uh, izmantot, uh, kas 85% nāk no uh, Etiopijas. Nākamais Obermais. Paldies Mogarīnī kundzei par izturību šeit tik ilgi, esot kopā ar mums. 2016. gadā Eģiptē notika eh, referendums par konstitūciju, kas eh, ir devis eh, minoritāšu situāciju uzlabojumu, īpaši kristieši, taču diemžēl tikai uz papīra. Koptu dzīve joprojām ir sarežģīta tiesiskais stāvoklis un realitāte ļoti atšķiras kopti ir apdraudēti diendienā īpašā sui reģionā, eh, kopti tiek pastāvīgi nolaupīti un, ja netiek samaksāt izpirkšanas maksas, noslakot. Arī citur kopti eh, ir pakļaut lielam spiedienam. Eh, kristieši tādās jomās kā <clears throat> sociālā aprūpe tiek sistemātiski diskriminēti. Tādēļ nav brīnums, ka Eģipte 2014. gadā vajāšana indeksā ir uh, eh, 25 uh, eh, visbedīgāko eh, piemēru vidū. Eiropas saimnībai jāgādā par minoritāšu tiesībām, īpaši kristiešu minoritātiem tuviem austrumiem, lai Ēģipte ne tikai tiesiski, bet reāli aizsargātu viņu tiesības. Un mūsu tālākā sadarbība ir jābūt priekšnoteikumam, ka kristiešu tiesības tiks ievērotas. Uh, Tas ir mūsu uzdevums eh, par viņiem gādāt. Paldies! Paldies, Mirjana Mona kungs, paldies priekšsēd, paldies Mogarīnī kundze. Eģipte ir Eiropas Savienībai ļoti svarīgs partneris vidusjūras reģionā, kā jau tika teikts tradicionāli. Tā ir bijusi līderis Arābu pasaulē. Un Eģipte ir bijis arī mums svarīgs sadarbības partners, ņemot vērā situācija tuvijos austrumos un vidusjūras reģionā šodien mums ir jācīnās ar problēmām. Mēs redzam problēmu Lībijā, Arābu Izraels konfliktu, gāzes jautājumu, Sīrijas, Irākas problēmas un e, Islām valsts, kas jauns izaicinājums. Tādēļ Eģiptei arī tagad ir ļoti svarīga loma ar tā valsts, ar ko varam sadarboties, lai rastu risinājums visam šīm problēmām. Īpaši uh, cīnoties pret džihadismu, eh, kā redzējām pēdējo pāris dienu laikā tas ļoti aktuāli. Lai eh, būtu miers reģionā Ēģipte, mums, mums ar Ēģipti jāsadarbojas. Un arī Ēģipte zina, ka Eiropas Savienība īpaši raugās uz tiesiskumu, demokrātiju, varas dalījumu un minoritāšu tiesībām, kā arī antidiskriminācija. Eģipte to zina, tās ir universālas vērtības, un mēs gribam, lai visi Eģiptes pilsoņi tās varētu baudīt. Jaunā Eģiptes konstitūcija paredz šīs tiesības, taču, diemžēl, kā jau izskanēja, mēs neesam redzējuši, ka šī konstitūcija tiktu konsekventi piemērot. Likumi it kā ir pieņemti, taču tie nedarbojas. Tādēļ martā Eh, notiekošām vēlēšanām būs liela nozīme, un mēs liekam liels cerības uz jauno vēr eh, valdību, kas tiks izveidot pēc tām vēlēšanām jānotiek atvērti un godīgi. Eģipte ir svarīgs Eiropas Savienības partners, to grib teikt nobeigumā. Mums jāpalīdz šai valstī pārējās procesuāls demokrātija, bet jāpalīdz arī Eiropas, Eģiptes, eh, atvainojiet, pilsoņiem, kas saskaras ar grūtībām šodien. Nākamais ir Vaidenholcers. Paldies priekšsēd. No šaubu, ka attīstība Eģipte ir ļoti nozīmīga Eiropai. Mēs nevaram būt vienaldzīgi par to, kas notiek šajā uh, ekonomiski spēcīgajā uh, valstī, kurai tik daudz iedzīvotāju. Protams, ka stabilitāte ir visu interesēs un uh, varam priecāties, ka Eģipte uh, tiec uz stabilitāti, taču stabilitāte uh, nav sasniedzami, nav ilgspējības pašreizējā Alsisī valdība, kas militāra apvērsuma uh, rezultātā nāks pie varas, vēlas tikai īstermiņa rezultāts. Diemžēl uh, tā turpina arī uh, represijas, kas pastāja valstī līdz ārām pavasarim. Uh, un apspiešana turpinās autoritārā veidā. 2016. gada decembris ir pamats tam, lai e, pulcēšanās brīvība un tā tālāk netiktu īsti, īstenot civilisti, tiek militārajās tiesās tiesāt ar vienu biežāk. Visi šādi spriedumi dod pienesumu tam, lai cilvēki būtu neapmierināti un patiesībā tiktu panākts pretējais no tā, ko mēs vēlamies redzēt, proti stabilitāte, netiks panākt šādā veidā. Eģiptē atgādina, ka e, tās konstitūcija, ko tā apstiprināja tautas nobalsošanā, ir teiks līga par pienākumu visas startotiskās cilvēktiesības ievērot. Tas mums viņiem jāatgādina. Paldies, nākamais Jackievičs. Paldies, priekšsēd. Uh, Es gribu īpaši pievērst uzmanību koptu, tas ir Ēģiptes kristiešu situācijai. Tā ir viena no lielākajām kristīgajām minoritātēm tuvajos austrumos. Pēdējā laikā daudzas baznīcas, koptu, eh, kā arī koptu nami un skolas, viņiem ir notikuši uzbrukumi. Notiek reliģiska diskriminācija, koptiem nav piekļuva augstiem administratīviem amatiem vai militāriem amatiem. Uh, koptu veikaliem tiek ar e, krustiņu marķēt, lai viņas atšķirt no musulmaņu veikaliem. Mums būtu jāvēršas pie musulmaņu e, varas vīriem, lai aizsargātu šos iedzīvotājus drošības spēku, ja RLD e, apdzīvotai vietai e, uzbruka. Apsūdzot par to musulmaņu brālību, taču īstenībā tie bija drošības spēki. Tas ir valsts islamizācijas rezultāts zem mursību valdības, kas ir valsti padarījis par islāmistiski iekrāsotu valsti. Taču visi pilsoņi jāsargā, vienalga, kurai reliģijai tie pieder, it īpaši, ja tie nav musulmaņi. Mums jāiestājas par kristiešu vajāšanu izbeigšanu un viņu tiesību aizsargāšanu. To es gribētu ļoti lūgt Mugrīnī kundzei Vaigl kungam vārds. Mogherini kundze, jūs esat atradusi pareizos vārdus, lai aprakstītu, cik svarīgi ir panākt līdzsvaru starp Ēģipti uh, kā nozīmīgu valsti Eiropas Savienībai, uh, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti šajā reģionā, un jūs runājāt arī par to, ko mēs sagaidām no Ēģiptes. Mēs nevaram no tām atteikties attiecībā uz uh, tiesiskumu, cilvēktiesībām, gan individu tiesībām, gan sabiedrības tiesībām. Mēs šeit uh, rakstam rezolūcijas, un jāsaka, ka šoreiz šis dokuments ir uzrakstīts skarbāk nekā Ēģipte būtu pelnījusi šobrīd. sastādot šādas rezolūcijas, mums jāapzinās, ka tāda valsts kā Ēģipte ir partneris, kas mums ir nepieciešams ļoti nemierīgajos tojos austrumos. Mums jānovērtē tas, cik lielu potenciālu šī valsts nodrošina, veicinot stabilitāti, cīnoties ar terorismu, kā arī daudzās uh, citās mūsu kontinentu strateģiskajās interesēs Manuprāt, būtu pareizi, ja mēs gaidījām no Ēģiptes to, ka šī valsts kļūs demokrātiska un īstenos demokrātiskas vēlēšanas. Paldies! Porons kundze lūdzu. Kā mēs jau dzirdējām vakar, Eģiptes ārlietu ministrs teica, ka trīs Alžīra žurnālisti iespējams uh, tiks atbrīvoti. Es aicinu jūs padomāt arī par viņu līdzi ieslodzīto īrijas pusaudzi Alhalu, kurš ir ticis turēts apslodzījumā kopš 13. gada augusta. Viņš tika apcietināts pēc protestiem Kairā un kopš tā laika viņu uzskata, kā nepamatot ieslodzītu. Viņš tika sašauts rokā un līdz ar to viņš ir tagad uz mūžu sakropļots, viņš ir ticis smagi piekauts un turēts izolatorā Viņa tiesa ir atlikta trīs reizes un uz doto brīdu ir iespējams, ka viņu tiesās masu tiesā kopā ar 193 citiem apsūdzētajiem, kurā viņš ir eh, iekļauts par spīti jau kādiem pierādījumiem, par spīti tam, ka nav pierādījumi. Es aicinu jūs runāt par šo lietu un aicināt, lai viņu bez nosacījumiem tūlīt atbrīvotu. Paldies! Smita kungs lūdzu. Paldies, priekšētāji. Kolēģi, mēs visi varam piekrist, ka Eģipte ir ļoti svarīgs strateģisks partners šajā reģionā, un arī rezolūcijā ir norādīts, ka Eģiptē vēl daudz jādara, lai sasniegtu mūsu vēlmes. Un, protams, arī Eģiptes iedzīvotājiem jāapzinās, kāda ir trūkuma viņu valdībai šie iedzīvotāji, kas tik entuziastiski piedalījās Arābu pavasaru revolūcijā, viņiem cerībām jābūt attaisnotām. Mogherini kundze, es domāju, ka jūs uh, skatāties uz šo jautājumu tāpat kā mēs, un es aicinu jūs sadarboties ar Eģiptes varas iestādēm, atgādinot visus šos uh, iepriekšējos komentārus par e, e, ieslodzītajiem, politieslodzītajiem, uh, žurnālistiem un tam līdzīgi. Un ir tīpaši vēlētos pievērst punktu uz 17. punktu, kur mēs aicinām sadarboties ar ārējām organizācijām attiecībā uz cilvēku tiesībām, uh, Un citā punktā mēs aicinām ratificēt Romas statūtus un pievienoties starptautiskai krimināltiesai. Vai esat par šiem jautājumiem runājuši ar viņiem? Manuprāt, būtu labi, ja mēs aicinātu viņus šādas lietas īstenot. Epitēdējas kungs, lūdzu. teroristu eh, darbībām ir dažādas izpausmes. Grupas, kas eh, uzbruk Eiropas pilsētām, viņi šajās pilsētās nedzīvo. Viņiem tur tikai ir sabiedrotie un arī no kaimiņu valstīm Eiropas ziemeļu robežām. Ja mēs vēlamies iznī, iznīdēt šo fenomenu, mums ir jāpalīdz šo valstu valdībām atbrīvoties no džihādistiem viņu teritorijā, un tad šie džihādisti nevarēs ceļot uz Eiropu un īstenot savas darbības šeit. Mums ir jānodrošina līdzsvars starp drošību un cilvēktiesību aizsardzību. Viena no valstīm, kur pastāv reāli draudi, ir Ēģipte. Tur džihādisti nolaup cilvēkus, nogalina tos un vēršās pret uh, Uh, mācītājiem, pret sināju mūkiem un grieķu pareisticīgajiem. Viņa konstitūcijā ir norādīts, ka terorisms ir noziegums, arī cilvēku tirdzniecība ir noziegums. Ir jāsadarbojas Eiropas Savienībai ar Eģipti, un tādējādi varētu risināt terorismu problēmu Eģiptē, un tas nodrošinās lielāku drošību arī mums šeit Eiropā. Tīra kungs, lūdzu. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta e, Eģiptes stabilitāte un jāveicina šīs valsts demokrātiska attīstība. Šīs lietas viena otru papildina. Mums jāveicina demokrātiskas institūcijas Eģiptē. Cīņa ar terorismu arī ir jāuzskata par prioritāti, it īpaši ņemot vērā strāt, mūsu strateģisko sadarbību. Radikālisms un terorisms ir galvenie apdraudējumi Ēģiptes attīstībai. Īstermiņā stabilitāte ir galvenā valsts prioritāte, jo tas ir strateģiski nepieciešams arī Eiropai. Jānodrošina stabilitāte un drošība šī pasaules reģionā. Protams, ir dažādi demokrātiski trūkumi uz doto brīdi, bet uh, jāturpina darbs, lai tos novērstu. Kofarda kungs lūdzu. Paldies, Mogarīnī kundze ka aprakstījāt tās grūtības attiecībā uz demokrātiju un cilvēktiesībām Ēģiptē. Es nu pat biju šī valstī runājot ar politiskajām partijām, presi, pašanas līdzekļiem, un vēstījums no Kairs ir pilnīgi skaidrs Eiropas Savienībai jāparāda, ka demokrātija cilvēktiesība vārdu brīvi mēs uztveram pilnīgi nopietni. Uz doto brīdi mēs redzam, ka Al Sisī kungs uh, ja jūs prezidents apspiež pilsonisko sabiedrību, demokrātiju un cilvēktiesības. Un dara to tik uh, spēcīgi, ka cilvēki nespēja īstenot savas uh, pamatiesības, viņi tiek apcietināti un ieslodzīti. Mums ir jārāda uh, savu gatavību palīdzēt. Mēs redzam šādu situāciju, ka arābu pavasars un ceļš uz demokrātiju un lielāku atvērtību uh, pārvēršas par jauna veida eh, militāru režīmu. Ļaudis ir nobežījušies, ka situācija būs vēl sliktāka nekā Mubaraka valdīšanas laikā. Tādēļ 78. punkts krimināla likumā būtu jāmaina, lai nevarētu cilvēkam piespiest mūža ieslodzījumu par starptautiskās palīdzības saņemšanu. Tas vienkārši nav pieņemams. Zahradila kungs, lūdzu. priekšsēžkungs, Mogarīnī kundze, prezidents Sisi valdība ir ļoti tālu no tā, lai mēs to varētu nosaukt par ideālu. No otras puses, tā ir valdība, kas ir novērsus hausu un tautsemniecības un valsts struktūras sabrukumu. Tās ir parādzības, kuras mēs redzam Arābu pavasara valstīs, diezgan plaši Māgrebā un Mašrekā. Ir tikai divas iespējas - stingrā roka, kā Alsisī gadījumā, vai arī parlamentārās demokrātijas saistība ar ideoloģisko islāmu, kā mēs to redzam Tunisijā vai Marokā. Un ļoti spilgts piemērs tam, protams, ir arī Turcija. Protams, otrais ceļš ir labāks par pirmo, taču mums, kā Eiropiešiem, jāsaprot, ka neviens no šiem ceļiem nenovedīs pie ri rietumu izpratnes demokrātijas modeļa īstenošanas. Taču labāk, jebkurš no šiem diviem ceļiem par to, ko redzam Lībijā, Irākā vai Sīrijā. Mums jābūt pragmatiskiem, un es ceru, ka Magrīni, Magrīni kundze uh, ar to tiks galā. Lopes Bermejo. Paldies. Lopes Bermejo kundze lūdzu. 2000, 2010. gadā miljoniem eģiptiešu devās uz Tahriju laukumu iestāties par savām tiesībām, un tagad četrus gadus vēlāk mēs redzam, ka atkal tiek apspiesti cilvēki. Vairāk kā 800 cilvēku ir nogalināti, neskaitām cilvēki ir saņēmuši uh, Eh, nāvis sodu spriedumu, daudzi tiek ieslodzīti, studenti, eh, žurnālisti un tam līdzīgi cilvēki tiek ieslodzīti arī seksuālās orientācijas dēļ. Mēs vēlamies, lai prezidents Sisi būtu mērens savā valsts vadībā, bet mēs saprotam, ka ir arī pozitīvi soļi attiecībā uz Izraelu un Palestīnu, un mēs ceram, ka tādēļ palestīniešiem būs vieglāk dzīvot Gāzes joslā, bet mēs nevaram pievērt acis uz cilvēktiesību situāciju Ēģiptē, jo tiek uh, stāstīts par to, ka Ēģiptē ir strateģiska loma. Starptautiskais valūtas fonds ir uh, nodrošinājis palīdzību, un šeit Eiropas Savienība vairāk uztrauc par brīvo tirdzniecību nekā citiem jautājumiem. Ēģipte ir jādomā par saviem iedzīvotājiem, un mums nevajadzētu iejaukties šī, uh, šī jautājumos. Buhner kungs, lūdzu. Tankie. Paldies, priekšsēd. Godējuma augstā pārstāv. Ēģipte pat labāk cilvēktiesības dramatiski tiek mīdītas kājām, un tieši tādēļ mēs arī pieņemsim rezolūciju, taču ar to vien nepietiek situācija ir tāda, ka musulmaņu brāļi ar visu varu mēģina atkal tikt pie valdības. Viņi rīko uh, bruņots demonstrācijas, slepkavo un nolaupa cilvēks. Jāņem vērā, ka arī uh, plaša Eģiptes sabiedrības daļa cieši badu, un tā ir musulmaņu brālības iespēja, jo viņi sniedz minimālu palīdzību, par ko viņi saņem uh, bauda lielu popularitāti. Tādēļ mans lūgums ar šo rezolūciju nedrīkstam samierināties, ar to nedrīkstam izbeigt. Pretējā gadījumā neko nepanāksim. Mums ir jāsaprot grūtību cēloņi. Un atbalsts valdībai jāpastiprina, lai tautsēmniecība varētu atgūties. Tādēļ mans lūgums jūs, augstās pārstāvs kundze, gādājiet par šo līdzekļu palielinājumu, lai tautsemniecība varētu atgūties. Paldies! Honorēve Venta. Paldies! Vents kungs lūdzu. Paldies! Priekšādā kungs. Patvaļīgi arestī spīdzināšana kas tiek vērsta pret eh, cilvēkiem ar pretēju viedokli, tas pierāda, ka cilvēktiesību situācija eh, Eģiptē pasliktinās. Tāpat ir pienāk ziņojumi par to, ka cilvēki pazūd, sevišķi tie, kurus ir aizturējusi policija vai armija. Tiesu sistēma līdz ar to arī ir cietusi. Masveida tiesas ar vienu spriedumu daudziem cilvēkiem uh, tiek izmantotas daudzos gadījumos šie apsūdzētie pat nav klāt sprieduma pieņemšanas brīdī un advokāti nevar viņus uh, pareizi pienācīgi aizstāvēt. Šāda sistēma nevar pienācīgi darboties. Pēdējā gada laikā ir bijuši daudzi pamatiesību pārkāpumu gadījumi, arī attiecībā uz cilvēku tiesībām. Tas nav pieņemami. Svarīgi ir rīkoties apņēmīgi, piemēram, neatkarīgi izpētīt šos cilvēktiesību pārkāpumus. Paldies, Kankungs! Paldies, priekšādātāji! Pēc militārā apvērsuma cilvēktiesību pārkāpumi ir sasnieguši satraucošus apmērus. Sisi valdība mazina Eģiptes uh, cilvēku centienus izveidot demokrātiju. Priekšādāja kungs, Sisi veidotās politikas radīs tikai to, ka izplatīsies islāma valsts. Tas, kas notiek Eģiptē, ietekmēs visu reģionu nelikumīga nogalināšana, ieslodzīšana, spīdzināšana. Arī Alģezīra 3 uh, žurnālistu ieslodzīšana ir ļoti spilgti piemēri. Viņi būtu nekavējoties jāat, uh, jāatbrīvo. Tie, kas ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem, būtu jāsauc tiesas priekšā, un Eiropas Savienība nedrīkst pievērt uz to acis. Uh, jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai to pārtrauktu. Mēs esam solidāri ar šiem aizturētajiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem Eģiptē. Tikai izveidot holistisku sabiedrību, kas ņem vērā visus viedokļus, var panākt ilgspējīgu stabilitāti un drošību Eģiptē. Paldies! Džambatski kungs lūdzu. Godāmie kolēģi, komisārs kundze, situācija ir satraucoša. Pēc pa, arābu pavasara Ēģips valdība ir bez pietiekams stabilitātes. Un uh, rodas tāds bažas, ka lielāko arābu valsts, valstu zemi apdraud islāmisti. Un šī te islamizācija ir liels izaicinājums visam, visam reģionam. Tiek apdraudēti arī kristieši. Un ja musulmaņu brālība iegūs uh, lielāku ietekmi, tad tas būs arī liels drauds visai Eiropai, un šeit ir iespējami arī uzbrukumi pret Eiropu. Un līdzīgi kā to dara Alkaida. Un šeit ir arī sadarbība starp musulmaņu brālību un islāmu kopienam Turcijā. Paldies. Honorevole Viegas. Viegas kungs. Jau ir četri gadi bez ilūzijām arābu valstis ir joprojām sarežģītā situācijā. Un šeit mēs runājam par ļoti svarīgu tu, tuvu austrumu valsti. ASV atbalsta Ēģipti sniedz arī finansiālu atbalstu, bet eh, Kolumbija un citas valsts iegūst vēl lielāku ASV atbalstu. Tāpat laikā iedzīvotāji negūst labumu no eh, šīs atbalsta formas. Iedzīvotāji cieši un nesaņem šo atbalstu. Tad ir nepieciešams risināt šo situāciju. Gracias, señor presidente, señora viceprezidenta. En enero de 2012 una... Paldies, priekšsēdētāji priekšsēdētāja vietniece kundze 2012. gada janvārī e, notika apvērsums, e, Mubaraka režīms e, tika gāsts, bija arā pavasars, diemžēl tam nesekoja vasara, un situācija ir kļuvusi vēl sarežģītāka. Eģiptes sabiedrība bija ļoti sarežģīta Mubaraka laikā, arī Marsī laikā, tāpat tās un Al-Sīsī laikā nekas daudz nav mainījies. Eģipte uh, ka valsts joprojām ir Eiropas Savienības um, partnervalsts, draudzīga valsts un palīdz mums risināt arī uzdevums tuvajos austrumos. Tas nozīmē, ka neraugoties uz visiem pasākumiem, kas eh, tiek izvērsti, tomēr eh, notiek arī cilvēktiesību pārkāpumi un mums ir jāizdara eh, spiediens uz, e uz Eģipti, lai tā uzņemas valsts pienākums. Ja mēs gribam uzturēt labas draudzīgas attiecības, mums ir jāpieprasa, lai arī otra puse piestrādā pie draudzības uzlabošanas. Šeit mēs varam rīkoties caur kaimiņu politiku. Un Eiropas parlaments pauž bažas par noteiktiem notikumiem. Situācija Eģipte tomēr ir arī uzlabojumi un tie tālāk jātīsta. Šī trešā rezolūcija jau 12 mēnešu laikā un Tas ir ļoti daudz šajā ļoti delikātajā periodā. Mums ir jābūt ļoti stingriem, mums ir jāpalīdz attīstīt demokrātiju, tomēr tas ir jādara, nebojājot mūsu līdzsvara vai izlīguma tendences, ko mēs iegūstam no Ēģiptes šajā reģionā. Paldies, Pancerīkungs. Mēs visi zinām, ka Eģipte ir ļoti svarīga valsts šajā reģionā. Tā ir ļoti svarīga loma. Islāma valsts eksistence netālu no Eģiptes padara šo situāciju vēl trauslāku, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eģiptē tiktu pabeigti demokratizācijas procesi. Tas ir vislabākais risinājums, palīdz risināt izaicinājums, jo īpaši terorismu draudz. Uh, Mums ir jādomā par to, kā konsolidēt gan tiesības, gan demokrātiju, nedrīkstētu būt tā, ka pamatiesības tiek noliektas. Un es domāju, ka būtu ļoti pareizi, ja Eģipte pieņemtu šos demokrātijas principus. Paldies, tālāk Roškungs, paldies. Eģipte ir ļoti svarīga valsts šajā reģionā un vēl ir ļoti daudz problēmas arī šai valstī, kas izriet no 2011. gada revolūcijas. Šeit ir bezdarbs, sieviešu, jauniešu, nabadzība, alfabetisms, reliģijas pretrunas. Uh, dažādas um, šaubas un bažas, kas eksistē sabiedrībā, un tas viss apgrūtina Eģiptes virzību uz demokratizāciju. Tā ir visvairāk apdzīvotā arābu valsts, tomēr nedrīkstētu zaudēt cerības, cerības uz labāku nākotni, būs um, parlamenta vēlēšanas, un tas vienmēr ir labs moments, lai kaut ko risinātu un mēs varam sagaidīt lielāku politisko stabilitāti, un tas ir tieši tas, ko mēs gribētu redzēt, kā arī ir uh, nepieciešams nodrošināt ekonomisko izaugsmi un arī IKP pieaugumu. Uh, Eģiptei vajadzētu ievērot universālus principus, un mēs ļoti ceram, ka Eiropas Savienība cieši sekos šiem procesiem, arī vēlēšanu procesiem, un mēs to darīsim kaimiņu politiku kontekstā. Gomeša kundze tālāk. Paldies. Vai mēs gribam integrēt starptautiskās kopienas centienus, lai mēs to darītu atbildīgi, vai mēs vienkārši gribam turpināt vajāt noteiktu valstī ar iedzīvotājiem. Tur ir alžīras žurnālisti, kas ir aizturēti, ieslodzīti. Iet, Eh, ļoti līdzīgi kā to darīja arī Mubaraks, eh, cīnoties pret minoritātes tiesībām, cilvēktiesībām vispār. Jā, šodien ir konstitūcija, tomēr visapkārt mēs redzam, ka konstitūcijas principi tiek pārkāpt. Arī tiesu vara nav neatkarīga. Un mums ir nepieciešama Eģipte, kas ir spēcīga, uzticama. Mēs redzam, ka laiks iet un demokrātija tiek noniecināta Un mums ir jāpieņem lēmums un jāpieņem Eiropas risinājums. Mēs varam pazaudēt visu, ja Ēģipta pieņem nepareizu lēmumu un iet nepareizā virzienā. Visas šīs prasības, kas ir izteikts bija laukumā, revolūcijas laikā netiek respektēt šeit. Tālāk Teokaros. Paldies, priekšsēdētāji. Eģipte varētu spēlēt vidusjūras reģionā ļoti svarīgu lomu arī Arābu valstīs. Eģipte ir mūsu par partnervalsts, kopā ar Rietumvalstīm cīnās pret terorismu. Eģipte varētu kļūt par stabilizējušu valsti kopā ar Kipru, Izraelu un Grieķiju. Eģipte ir svarīgs partneris attīstībai un drošībai periodā, kad politiskās investīcijas saistībā ar Turciju sabrūk. Mums ir nepieciešama sadarbība ar Eģipti, un tas ir pretrunā ar islāmistu plāniem Varbūt stiprinot demokrātiskās institūcijas un reliģijas brīvību, tas ir arī ziņojumā ir rakstīts. Mēs varam panākt savus mērķus, neviens nav perfekts, arī Eiropas Savienībā mums ir novērojams demokrātijas deficīts. Ēģiptē ir nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts, lai attīstītu demokrātiju, lai demokrātiju uzlabotu, stabilitāte šajā valstī uzlabos demokrātiju, stiprinās cilvēktiesības, palīdzēs cīnīties pret terorismu nodrošinās reģionu stabilitāti. Paldies! Uh, um, Paldies, priekšsēdētāji! Mēs jau dzirdējām, ka augstākā tiesa noraidīja Mubaraka nu, nu, notiesājošo apsūdzību. Četri gadi visu šo centienu, visu to ziedošanos no, no puses, tas, bija, tas bija viss par velti. Nu, un eh, tiek tagad sodīti aktīvisti, daudzi tiek tiesāti masveida tiesās un nav, tiek, eh, ir represijas pret NVO. 2013. gada augustā tika nogalināti daudz protestētāji bet eh, cilvēki nezin vainīgo vārdus. Mm, sanāk, ka šāda situācija grūž šo cilvēku terorismu rokās, un ja mēs nerīkosimies, tad mēs nodosim gan Eģiptes iedzīvotājs, gan arī ES iedzīvotājs. Es gribētu lūgt augsto pārstāvu paskaidrot, kāda ir jūsu stratēģija šajā jomā, ņemot vairāk eh, rietumu tehnoloģijas arī ļauj labāk apspiest iedzīvotājs vajadzētu uh, vispirms padomāt, vai nevajadzētu nodrošināt, li, noliegt šādu lietu importu uz Ēģipti. Mākovejs kundze. Mulțumesc! Paldies! Pagājušajā gadā Eģipte <clears throat> vairāk nekā 16 tūkstoši cilvēku tikuši arestēti, pat tādi, kas tikai izgāja ielās, lai protestētu. Daudz no viņiem, daudz no viņiem piespriest nav sodu. Mēs redzam arvien vairāk mas apcietinājums, arī žurnālisti ir skarti un e, liela daļa sabiedrības cieš bādu un tai nav piekļūs medicīniskai palīdzībai. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Mums ir jābūt ļoti stingriem pret Eģipti. Mums ir jāpalīdz Eģiptes varas iestādēm, bet tikai tad, ja tās respektēs cilvēktiesības un izbeigs šos uh, e, nav sods un to izpildi atbrīvo politiskos ieslodzītos. Ja Eģipte ir mums svarīgs partners, kā viss šeit plenārs sēdes de apgalvo, tad mums jāsaprot, ka Eģiptē arī ir cilvēki, kas cieš un kuriem ir nepieciešama mūsu palīdzība. Un tagad vēlos dot vārdu augstai pārstāvjai Mogrīnī kundzei debašu noslēgumā. Paldies visiem par debati. Arī, ka novērtējāt man klātbūtni šeit plenāras sēdē. Un e, pēc e, deviņām stundām es domāju, jums tiešām jāpārskata plenāras sēdes darba veids nevis manas dēļ, jūs pašdēļ. Man tas ir ne tikai pienākums, es nezinu, kā jūs esat pieraduši, bet man ir normāli būt e, zālē, kad notiek debata par jautājumu, kas uz man attiecas un tas arī bieži ir ļoti interesanti un patīkam pat klausīties šajās debatēs, jo tas dod e, vērtīgu pienesumu manam darbam. Gribu arī teikt, ka es būšu šeit arī rīt no rīta, tā kā tiksimies atkal ar tiem no jums, kas būs šeit, un jau uzklausīšanā teicu, ka es strādāšu ar parlamentu, tā es to domāju godīgi un uzskatu to tikai par normālu. Tātad man par to nemaz nav jāslavē, tas ir mans pienākums un tas ir normāli, bet varbūt tiešām uh, parlamenta uh, prez, uh, prezidijs var strādāt pie tā, lai parlamenta uh, darbu padarītu efektīvāku. Jā, šī ir trešā debata par pagājušā gada laikā par Eģiptu un Mēs tiecamies uz līdzsvaru starp divām lietām. No vienas puses reģionāla loma, ko Ēģipte ir spēlējusi un var spēlēt vēl vairāk, piemēram, raugoties uz to austrumu krīzi, eh, kā, eh, kā risinot daudz cits mūsu ārpolitikas jautājums. Un otras puses ir iekšējie pārējais procesi, kas mums ir jāatbalsta, eh, jāpalīdz virzīt vēlamā virzienā, lai valsts eh, cienītu pati savus, savu konstitūciju pirmkārt jau. Un tiešām tas ir pārējais process, nepiekrītu tiem, kas sacīja, ka arāba pavasars ir eh, pārvērties islāmisma ziemā. Eh, islāmisma ziem īstenībā pirmkārt nemaz nav vēr, vērojama Eģiptē. Mm, Ja mēs, piemēram, šīs kategorijas arābu valstīm, mēs neesam sevišķi um, iecietīgi. Eiropiešiem pagāja gadu desmit vai gadu simti pārējais procesos, un arī mūsu pārējais process uh, bija sāpīgi, dažreiz preturnīgi un nebija lineāri uh, sarežģīti, un tāda arī dažreiz ir vēsture. Tad sarežģīti arī prognozēt, kāds būs rezultāts, taču uh, Es negribētu teikt, ka e, šī, šis uh, iedrošinošais pavasars būtu beidzies. Arā pavasarī esam redzējuši uh, dažus vai pat daudzus veiksmes stāsts institūciju pārējais process, kā piemēram Tunisijā, bet jebkurā gadījumā katrā ziņā pilsoniskās sabiedrības kustību izveidi, kas dod vērtību šīm valstīm. Tā kā es domāju, mums ir jāraugās uz situāciju mazliet daudz šķautņaināk. Bet es ne, neatbildēšu uz visiem jūs paceltiem jautājumiem, tad te tādi mēs te paliktu vēl 9 stundas, un tas noteikti būtu par ilgu. Bet gribu pieminēt divas lietas. No vienas puses Eh, kāds deputāts, kas tagad jau pamet zāli, pieminēja kaut ko, ko es gribu tomēr pieminēt, jo es par to runāju vakardien Dublinā ar ārlietu ministru Ibrahima Alava lauz gadījums. Tas ir īrijas pilsonis, kas ir ieslodzīts Ēģiptē. Mēs viņa lietai sekojam, to es gribēju jums sacīt. Sekojam cieši šai lietai ne tikai ar dienestiem un delegāciju, bet ar īrijas varas iestādēm. Par to runājam jau aizvakar. Un tad man tika uzdots jautājums, vai es pacēlu vienu vai otru jautājumu ar Eģiptes varas iestādēm. Gribu jūs informēt, ka šo pirmo divu mēnešu gaitā joprojām man nav bijis oficiāli tikšanās ar Eģiptes varas iestādēm. Man bija iespēja tikties ar Eģiptes prezidentu un ārlietu ministru citā kapacitātē vairāk kārt jau, bet vēl ne e, savā esošajā matā. Mēs vairākas vēstījumus cenšamies nodot uh, uh, caur saviem dienestiem, bet es gribu jūs arī informēt, ka, protams, es uh, uh, tuvākajā laikā centīšos tikties ar Eģiptes varas iestādēm, jo sekojot uh, jūsu plašā vairākuma izteiktie vēmē, mums ir jārod šis līdzsvars starp iedrošinājumu un sadarbība ar Eģipti tieši šajā līmenī, un es eh, ļoti labprāt to darīšu eh, tuvākajā nākotnē. Paldies, viceprezidents kundze. Esam saņemuši septiņas rezolūciju projekts, un līdz ar to eh, šī debata ir beigusies. Balsojums būs rīt 12.50, un paldies viceprezidentu Mogarīni par jūsu darbu šodien. Eiropas parlamentam ir ļoti svarīga šī saikne ar komisiju un ar padomu.